Vayan ocupando sus asientos. Dāmas un kungi, lūdzu apsēdieties. Sagatavojiet savus elektroniskās balsošanas kartes. Man ir liels prieks jums pastāstīt, ka pie mums ir ieradusies oficiāla reliģisko līderu delegācija. Viņi sēž publiskajā galerijā. Mēs runāju, es runāju par eh, tuvējo austrumu kristīgās kopienas līderiem no Irākas un Libānas. Lūdzu, sveiksim viņus! Somos conscientes de la difícil situación que existe. Mēs ļoti labi apzināmies, ka šajā reģionā kristīgajām kopienām situācija nav tik vienkārša, un tāpēc mēs gribētu paust savu atbalstu jums un gribētu jūs sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā.